parlamenta deputāts, ka atbilstoši reglamenta pantam 231, 4. Uh, apakšpunkts, mēs neesam saņēmuši nekādus skaidrojumus vai mm, skaidrojumu pieprasījumus, un attiecīgi uh, grozījums tiek uh, apstiprināts. 105. reglamenta pants, 6. punkts,